ir iesniegusi uh, izmaiņu lūgumu parlamentu apstiprināšanai atbilstoši reglamentu pantam 231.4. Šādu izmaiņu varēs uzskatīt par apstiprinātu, ja uh, 1,24 stundu skai, uh, laikā uh, konkrēts uh, deputāts skaits. Uh, neprasīs uh, pretējo. Tātad šīs ierosinātās izmaiņas ir pieejams plenārsēdes uh, parlamentu lapā un uh, par to tik.